ieradās jau vakardien, un mums ir liels gods viņus uzņemt Eiropas parlamentā. Sirsnīgi sveikti! Pirmais ziņojums, par kuru mēs balsojam, ir Ferāras ziņojums par prasību atcelt deputāta imunitāti Marinai Lepenai. Korvina Mīkas kungs nu pat izteicās par reglamentu un teica, ka vajadzētu balsot citreiz. σύμφωνα με τον κανονισμό όπως μένει. Saskaņā ar reglamentu, kā mani nu pat kolēģi informēja, ja mēs pieņemsim Korvina Mīkas kunga priekšlikumu, tad tas eh, ir jā, jāpauž eh, politiskās grupas vārdā, bet eh, Korvina Milkis kungs nepiedar nevienai politiskajai grupai un saskaņā ar 180. panta pirmo punktu balsojumi par šādu, šādu veidu rīcību par imunitātes atcelšanu deputātam notiek balsojot vienkāršā veidā. Kas ir par ceļam rokas? Tā. Pret. atturas. Domāju, šaubu nav. Lielākais vairākums atbalstīja imunitātes atcelšanu. Paldies! Tagad man izkuziņojums. Kolēģi, lūdzu ievērojiet klusumu. Nu, uzticieties eh, priekšsēdētājiem un pašu savām acīm, jo uh, iepriekšējā balsojuma iznākums bija nepārprotams. Tagad es uh, eh, Libānas uh, virsjūras nolīgums, uh, Horvātijas iestāja ES, uh, personāls balsojums, sākam balsot. Liekas, tas ir foforijas. Beidzam balsot. Pieņemts. Vaidenkolts ir ziņojums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Λήξη της ψηφοφορίας. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Krasnodēpski kunga ziņojums.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 Nākamais darba kārtības punkts - vīzu appusējības prasības, eh, balsojumi, kas par pret atturas pieņemts. Kapezona Ruiz ziņojums. Pirmais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Astotais punkts, sākotnējais teksts, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. punkts, orģinālais teksts, kas par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par labi, par iepriekšējo varam nobalsot elektroniski. 22. punkts. Sākam balsot. Līksi tas foforijas. Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojos, saka priekšsādētājs. Otrais grozījums 76 un vairāk deputātu parakstījuši. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par otro grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Piecdesmit devītais punkts. Man šķiet par iepriekšēju iznākums arī bija gan skaidrs, bet varam nobalsot vēlreiz elektroniski par trešo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. punkts, sākotnējais teksts, divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta šķiet būs jāpārbauda elektroniski otrā daļa. Sākam balsot. Līksis šoforijas. Beidzam balsot. Noraidīta. Ceturtais grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pieņemts, pieņemts. Nē, tomēr norādīts, saka priekšsēdētājs. Nav tur nekas jāpārbauda, viss ir skaidrs. Pieņemts, tomēr pieņemts, priekšsēdētājs atvainojas. 95. punkts, sākotnēs teksts. Balsojam, kas par? Pret. Atturas, noraidīts. 98 punkts. Kolēģi, nu nav jāpārbauda, tur tiešām viss bija skaidrs. 98. sākotnējais teksts, kas par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums, personālas balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsosim par visu grozīto rezolūciju. Personālais balsojums sākam balsot. Liekas psihoforijas. Beidzam balsot. Pieņemta. Kostas ziņojums tagad. Astotais grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts? Pirmais punkts, sākotnējais teksts, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais par pret pret atturas noraidīts, 12. par pret atturas noraidīts, 13. par pret atturas noraidīts, 14. par pret atturas noraidīts, 15. par pret atturas noraidīts, 16. grozījums par pret atturas atturas noraidīts. 18. Tropoloģija 17. 17. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 18 par, pret. Παρακαλώ μη φωνασκείτε, είναι μεγάλη η διαφορά. Κολέγι, λούτζου, είστε έτσι, bez uh, izkliedzieniem. Mēs taču redzam, ka grozījums ir noraidīts. Beidziet kavēt darbu. 19. par. Pret. Noraidīts. 45. punkts. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. 20. grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Λήξη της ψηφοφορίας. Beidzam balsot. Απορρίπτεται. Τροπολογία. Noraidīts. 21. grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Λήξη ψηφοφορίας. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. C apsvērums, kas par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts M apsvērums, kas par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas noraidīts. Balsojam par visu grozīto rezolūciju. Personālais balsojums. Sākam balsot. Līksi tas šuforijas. Beidzam balsot. Engrinet. Pieņemta. Hmm? Jā. Yeah. Lūdzu. Jūs predā. Prēdas kungs par procedūru. Dārgais priekšsēdētāji kungs, vai mēs varētu nobalsot par visiem eh, Marinas Lepēnas grupas grozījumiem kopā? Παρακαλώ, έχετε ζητήσει το λόγο από τις διαδικασίες. Jūs arī vēlties par procedūru ko teikt? Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jāsaka, ka jūs esat īstenībā pārkāpis vienlīdzības principu. Jūs vispār neskatāties, kā tiek nobalsots. Uh, un jūs arī neņemat vērā, ka kolēģi lūdz um, pārbaudīt balsojuma iznākumu. Nu, es gribētu teikt, ka jums ir jāmaina savs uh, sēdes vadīšanas stils. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ομπερμπάγκερ για την εκτίμηση. Obermaira kungs, paldies! Paldies par jūsu uh, pausto vērtējumu man un kolēģiem. Es jums gribu pateikt, ka visi, eh, visi balsojumi, visi grozījumi, par kuriem balsojām ceļot roku, nu, tur nebija nekādu šaubu. Jūsu grupas grozījumi tika noraidīti, tur nebija nekādu šaubu. Un bija arī uh, personālais balsojums par vairākiem grozījumiem, arī tad vairākums balsoja pret tiem. Kostas kundze, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Es gribēju jums pateikt, ka šodien ir ārkārtīgi nozīmīgs datums, jo Eiropas parlaments pierādīja, ka tas vēlas atbalstīt kultūru, Un kultūra arī ir inovāciju un darba vietu avots, bet, diemžēl, mans balsošanas aparāts nestrādāja un neparādīja, ka es balsoju par. Es eh, spiedu uz podziņu, bet patiešām ekrānā nekas neparādījās. Tur bija kāda tehniska ķibela šķiet. Lūdzu, reģistrējiet manu balsojumu. Liels paldies! Paldies par šo precizējumu! Tagad balsosim par Himenes Barbat ziņojumu. Eiropa pilsoņiem. Man kolēģi pateica, ka mēs varam balsot blokā par ziņojumiem, par grozījumiem tikai tad, ja saturs ir līdzīgs. Man kā priekšsēdētājiem ir jāievēro reglaments, tādēļ Prēdas kunga priekšlikumu es nevaru atbalstīt. Mums ir jāievēro reglamentā atrunātais. 12. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 13. par pret, atturas noraidīts. 14. par, pret, atturas noraidīts. 15. par, pret, atturas noraidīts. 16. par, pret, atturas noraidīts. 17. par, pret, atturas noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas noraidīts noraidīts. Otrais par, pret, atturas, noraidīts. Trešais par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas, noraidīts. Piektais par, pret, atturas, noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Septītais par, pret, pret atturas noraidīts. 8. par pret atturas noraidīts. 9. par pret atturas noraidīts. 10. grozījums par pret atturas noraidīts. 11. par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par visu rezolūciju, un tas ir personālais balsojums. Sākam balsot! Λήξη ψηφοφορίας. Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Έκθεση του κυρίου Μακλά. Balsosim par Ēmas Maklārkinas ziņojumu. Pirmais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Tagad balsojam par grozīto rezolūciju. Personāls balsojums. Sākam balsot. Lieksi psihoforijas. Beidzam balsot. Pieņemta. Kolēģi, paldies. Tagad būs balsojuma skaidrojumi.